reprenons nos travaux après la séquence euh, à huis clos consacrée à la Esam beiguši mūsu rīta darba cēlienais slēgtām durvīm, kur runājām par ēku politiku. Mēs katrā ziņā pieprasām vairāk caurskatāmības runājot par mūsu ēku politiku. Tāds bija šā rīta sēdes secinājums. Tagad būs tulku paziņojums. ir eh, vairākas tulku kabīnes, kas ir eh, paudušas streika brīdinājumu un nolasa paziņojumu par administrācijas eh, jaunajiem pasākumiem. Bet ir kabīnes, kas nestreiko un arī paziņojumu nelasa. Paldies! Gribēju pateikties kolēģiem un gribētu arī jums teikt, ka 12.30 darbs tiks pārtraukts. Tagad gribētu piedāvāt pieņemt mūsu šīs dienas darba kārtību. Un arī iepriekšējo sēžu protokols, jā, pretenzija nav, tie ir pieņemti. Es runāju par 21., 22. marta un 16. aprīļa sēžu protokoliem. Ja nekāda iebilduma nav, tie ir pieņemti. Tagad ķersimies pie balsošanas. Ēku politika. Le vote sera reporté à la semaine prochaine lors de notre réunion du 28 juin. Par šo jautājumu mēs balsosim 28. jūnijā nākamnedēļ par ēku politiku. Tagad mums ir jārunā par budžeta grozījumu numur divi. 2018. gada vispārējiem budžetam. Jābalso par to, es atvainojos. Vai jums visiem ir līdzi balsošanas kartītes? Mēs tagad izmēģināsim, vai tehnika darbojas, sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Paldies! Sur le rapport de pro, budget modifikatīf numero. Budžeta grozījums numur divi, pirmais grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts otrais grozījums ar mutisku grozījumu, kas par to, pret, atturas, Pieņemts. Tagad par visu grozīto tekstu. Tas ir um, personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. 30 balsis par, 5 pret, 1 kolēģis atturējās. Un es gribētu uzteikt mūsu referentu. Nākamais ir eh, sadarbspējas ziņojums, sadarbspējas starp dažādām Eiropas Savienības informatīvajām sistēmām. Mums ir jābalso par diviem atzinuma uzmetumiem, ko ir sagatavojis Kēlmela kungs. Uh, Eiropas Savienības informācijas sistēmu sadarbspēja, sadarbība starp policiju un patvērumu iestādēm un arī eh, sadarbspēja starp informācijas sistēmām, kas attiec uz robežu apsardzību un vīzu politiku. Īsumā došu vārdu Kelmela kungam, kas ir atzinumu autors. Lūdzu, jūs varētu nedaudz liet gaismas eh, uz šo jautājumu. Kelmelkungs, jūs domājat, ka mēs varam balsot šodien? Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Negribu tagad lieki tērēt laiku, jo mēs par abiem ziņojumiem esam visai pamatīgi diskutējuši. Uh, Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, kas ievērojami palīdzēs uzlabot drošību Eiropas Savienībā. Nu, lēti gan tas neizmaksās. Mēs runājam par gandrīz pusmiljardu eiro lielām investīcijām, bet domāju, ka tās ir patiešām, tā ir labi ieguldīta nauda. Gribētu jums arī pateikt, ka tieši vakardien komisija nāca klājā ar jaunu aplēsi Viņi mūsu lūgumu ir uztvēruši nopietni, proti mēs vēlamies regulāri tikt informēti, ja kaut kas mainās, ja mainās kaut kāds aplēses un summas, jo nedrīkst būt tā, ka mēs vienojamies par kaut kādu pasākumu un pēc tam pasākumi uh, tiek sadārdzināti divas vai pat trīs reizes vairāk nekā sākumā ieplānots. Mēs no aģentūras arī saņēmām jaunus aprēķinus par programmatūru, 36,6 eh, eh, miljoni ir eh, tagad papildus paredzēti, tātad no 424 miljoniem šī cena pieaugs uz 461 miljonu. Mums noteikti ir uh, ļoti rūpīgi jāseko konkursu procedūrām, tām ir jābūt uh, ļoti rūpīgi sagatavotām, ir jāpieņem viss izdevīgākais priekšlikums, piedāvājums un ir jābūt uh, arī pilnīgai caurskatāmībai. Esmu patiešām pateicīgs komisijai, ka tā mūs saulēcīgi informēja un es piedāvāju pieņemt abus atzinumus. Paldies! Merci, Paldies, Kelmel kungs. Tagad varam balsot. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts atturas pieņemts, desmitais atcelts, trešais grozījums par. Tas arī atkrīt. Par trešo tomēr jābalso saka priekšsēdētājs par pret, atturas, pieņemts. Ceturtais par pret, atturas, pieņemts. 11. atsaukts, 5. par pret atturas pieņemts, 6. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums numur 1, kas par pret atturas pieņemts, 7. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Tagad balsojam par visu grozīto tekstu. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, 30 kolēģi bija par, 3 atturējās, 3 balsoja pret. Kēlmelkungs, sveicu jūs ar panākumiem. Sur ce second texte d'un Otrs atzinums par informācijas sistēmu sadarbspēju robežu un vīzu jomā. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas pieņemts. Desmitais ir atsaukts. Trešais par pret pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais atsaukts. Piektais grozījums, kas par pret atturas pārbaudīsim. Sakam balsot elektroniski par piekto. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23 par, 12 pret. Sastais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais uh, mutiskais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Un tagad eh, balsosim personāla kārtībā par visu grozīto tekstu. Skatāji kļu. Beidzam balsot. Pieņemts. 30 par, 3 pret, 3 atturējās. Kelmelkungs, sveicu jūs! Tagad mums ir uh, jābalso par uh, Riedas kundzes ziņojumu priekšlikums palielināt struktūrālo reformu atbalsta programmas finansējumu un pielāgot tas vispārīgo mērķi. Septītais kompromiss grozījums. Kas par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 14 pār 22 pret. Tagad mums ir līdz ar to e, jābalso par visiem grozījumiem atsevišķi, kas bija iekļauti kompromisā. 11. grozījums ar mūtisku grozījumu par iecerošanas izceļošanas sistēmu konverģents. Kas par mutisko grozījumu pret? Atturas. Nobalsosim elektroniski. Sākam balsot. Skatājiet, vēr, skatājiet, klū. Beidzam balsot. Noraidīt 14 par 22 pret. 11. grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. 31. par, pret, atturas, noraidīts. 32. kas par, pret, atturas, pieņemts. 33. grozījums, kas par, pret pret atturas pieņemts. 34. kas par pret noraidīts. 12. par pret pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 12. Sākam balsot. Beidzam balsot. 14 par, 21 pret, noraidīts 13. grozījums par, pret, atturas, noraidīts 35. par, pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot, ir noraidīts 36. par, pret, pret atturas noraidīts 37. par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. U 19. grozījums priekšsēdētājs atvainojas. 12. otrais kompromiss, kas par pret atturas noraidīts 37 Tagad jābalso par visiem grozījumiem atsevišķi, kas bija iekļauts šajā kompromisā. Otrais grozījums, kas par pret atturas noraidīts, 17. par pret atturas noraidīts. Ceturtais divās daļās, pirmā daļa, kas par pret atturas noraidīta, pirma, otrā daļa par pret atturas noraidīta. 25. grozījums par pret atturas noraidīts. 18. par pret atturas pieņemts. 8. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 19. par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss, kas par pret pret, atturas, pieņemts. Piektais grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais kompromiss, kas par, pret, atturas, noraidīts. Donc on reprend les amendements qu'il couvrait. Tagad eh, balsojam par visiem šiem grozījumiem atsevišķi 21. par, pret, atturas noraidīts. 22. Kom, eh, grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas noraidīta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. Piektais kompromiss par pret atturas noraidīts. Septītais grozījums ar o, mutisku grozījumu par, pret, atturas, noraidīts. Septītais par, pret, atturas, noraidīts. 23. grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts Noraidīts 24. par pret atturas pieņemts. 26. grozījums par pret atturas noraidīts. 6. kompromiss, kas par pret atturas noraidīts. Tagad par visiem grozījumiem atsevišķi 27. kas par pret atturas pieņemts. 28. par Kas par? Nav jābalso vaicā priekšsēdētājs. Jā, atkrīt 28. Nākamie grozījumi atkrīt, jo tika pieņemts 27. Desmitais grozījums. Tagad jābalso par desmito. Jā, Eh bien, le 10, qui est pour? Desmitais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Tagad balsosim par grozīto tekstu. Personālās balsojums, sākam balsot. Skatāj klū. Beidzam balsot. 28 eh, balsis par, 5 pret, 3 kolēģi atturējās. Sveicu Riadas kundzi. Tagad mums ir jābalso par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu. Tas ir Alana Lamasūra ziņojums. Air France gadījums. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais par pret pret, atturas pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas pieņemts. Piektais par, pret, atturas pieņemts. Septītais par, pret, atturas pieņemts. Sastais par, pret, atturas pieņemts. Astotais atkrīt. Devītais, kas par pret atturas pieņemts. Desmitais, vienpadsmitais atsaukti. Divpadsmitais, kas par pret atturas pieņemts. 13. ir atsaukts, 14. grozījums par pret atturas noraidīts, 17. par pret atturas pieņemts. 16. Tikai par pirmo daļu. Par, pret, atturas, pieņemta. 15. grozījums ar mutisku grozījumu. Par, pret, atturas, pieņemts. 18. par, pret atturas pieņemts 19. Mums ir jābalso tikai par pēdējo daļu, kas par pret atturas jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot noraidīts. 15 eh, bija par, 18 pret. 20. grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. 21. par, pret, atturas, pieņemts. 22. par, pret, atturas, pieņemts. 23. par, pret, atturas, pieņemts. 24. grozījums divās daļās Pirmā daļa, kas par, pret, atturas, noraidīta. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīta. 25. grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsosim par visu grozīto tekstu. Personāls balsojums sākam balsot. Skatāju klūku. Beidzam balsot. Pieņemts. 31 kolēģis balsoja par, viens bija pret, divi atturējās. Lamasūra kungs, sveicu jūs! Nous avons maintenant à nous prononcer. Un tagad balsosim par diviem uh, šiem transferiem. Varbūt uh, Zikrids Murisans vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētāji! Labrīt, kolēģi, arī no manas puses. Vispirms, tātad pirmais transfers ir desmitais uh, Eiropas komisijas lēmums. Tas izriet no balsojuma par mūsu kolēģa Alēna Lamasūra ziņojumu, kura mērķis ir mobilizēt 9,98 miljonus eiro, lai atbalstītu strādājošos no Air France. Un tad eh, šo naudu paņemt no EGF. Es uh, piedāvāju balsot par šo naudas pārnesi. Paldies! Tagad sāksim balsot. Par 10, 2018 sākam balsot. Visi nobalsojuši. Cīm redzot, vēl nē. Beidzam balsot. Pieņems 23 pār 3 pret 1 atturas. Tālāk otrs pārvietojums. Jā, šis attiecas uz uh, administratīvajām izmaksām 14,1 miljonus eiro, kas tiek pārnesti no. Uh, dažādiem eh, ģenerāldirektorātiem komisijā un no kurienes nāk šī nauda, kādi ir avoti, te ir divi avoti. Vispirms eh, tās ir summas, kas sākotnēji netika piešķirtas, lai nosektu tieši šādas vajadzības, kas rodas budžeta īstenošanas laikā, un otrs avots. Uh, pārskatītājas vajadzības, reprioritizācija DG līmenī, īpaši, kas attiec uz kontaktu aģentiem, konferencēm, misijām, tad kur iet šī nauda? Eh, tā tiek eh, nodota budžeta ģenerāldirektorātam, IT projektiem. Uh, arī konkurences ģenerāldirektorātām pētniecībai, konsultācijai un iekšlietu ģenerāldirektorātām migrācijas iekšlietu jautājumiem un arī kaimiņattiecību ģenerāldirektorāts projekti Dienvida austrumu kaimiņu valstīs un arī DigiMove saņem šo naudu. Uh, arī atvērto šo debiešu misijā un Digicom arī misiju īstenošanai. Pēc tam, ka izskatījām visu šo priekšsētāju kolēģi, piedāvāja balsot par 14,1 miljona eiro pārvietojumiem administratīvajām izmaksām. Tagad balsosim. Personāla balsojums. Sākam balsot.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 Pieņemts. Tātad 23 par 3 pret apsveicam referentu. Ašvart kungs, vai mūs iepazīstināsiet ar rekomendācijām par reģionu komitejas uh, pārvietojumiem un Eiropas datu aizsardzības aģentūras pārvietojumiem? un CPD. Ašvart kungs, lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Divas lietas par datu aizsardzības uzraugs. 700 uh, uh, tūkstoši eiro no atalgojuma pozīcijas uz kontraktu personālu. Uh, Uh, pozīciju tādējādi 15 uh, jauni kontrakti aģenti, līguma aģenti varēs arī tikt uh, rekrutēti, un tur arī tiek nosektis jautājumi, kas saistīts ar bērnu kopšanas atvaļinājumu. Varu atbalstīt šo, jo tas ir labs priekšlikums. Tas arī sniegs ilgtermiņā ietaupījumus. Otrs lūgums no datu aizsardzības uzrauga. Vien, viens AST vienu posteni pārcelt uz vienu AST divi posteni. Tātad arī tur es iesaku to atbalstīt. Tehniski te nav vajadzīgs balsojums, bet, nu, priekšsētāji, ja jūs vēlaties abus apkopot uh, un apstiprināt tos, tad varat, uh, protams, to darīt. Uh, will, te technically... Tehniski balsojums nav vajadzīgs. Nu, ja iebilžu nav, tad varam uzskatīt, ka esam par šo nobalsojuši, jo balsojums kā tāds nav vajadzīgs. Pēdējā lieta - reģiona komiteja, kas vēlas pārvietojumu. Lūdzām viņiem sniegt vairāk informāciju par šo, par pārvietojumu atbildi vēl gaidām, un tad šo priekšlikumu apskatīsim nākamajā sanāksmē. Paldies! Sidon. Labi, paldies! Trešais pārvietojums līdz ar to ir pārnests uz mūsu nākamo budžeta komitejas sanāksmi. Par diviem pirmiem pārvietojumiem, ja iebildumu nav, tad var uzskatīt, ka tie ir pieņemti. Tagad Holmējers kundzei vārds par nekustamā īpašuma politiku. Paldies, priekšsēdētāji. Informācija. Uh, balsojums notiks jūlijā. Te mēs runājam par EPA uh, ēku Parīzē. Ja balsosim par 9. jūlijā, tas nozīmē, ka EBA, tad, tad uh, Eiropas Banka iestāde arī varēs iesniegt mums ziņojumu un pateikt, ko m, mm, tad viņi grasās darīt ar esošo ēku. Vai Britu valdība arī uz to reaģēs? Arī te mēs runājam par 3,7 miljoniem gadā, bet nu šīs izmaksas ir svārstīgas. Te mēs runājam par laika ziņā, par 2026. Eh, gadu. Situācija ir sekojoša, ka Eiropas banku iestādei pēc tam, kad Francijas valdība jau ir tādas savu atbalstu, tad arī mēģinās vest sarunas par labvēlīgākiem nosacījumiem. Uz to pozitīvi arī raugās Francijas valdība. Pārvākšanās ir jāveic tātad Defons rajonā jaunā biroja ēkā. Tad Eba ir arī mācījusies no Londonas, ka ir nepieciešams būt gataviem dažādām situācijām. Ir arī jāparedz iespēja arī atkāpties no šī līguma, ja kas mainās. Runa ir par vairāk kā 5000 kvadrātmetru, 49 uh, eh, strādājošie tur ir, bet nu, to, viņu skaits pieaugs. Aizvien vairāk ir tiesību aktu, 1,522 eh, tūkstoši eiro ir īres maksa. Tātad jaunā ēka Parīzē maksās mazāk nekā vecā ēka Londonā. Arī Francijas valdība tas sniedz atbalstu vairāk kā 1,7 miljonus um, tieši maksā, lai nosegt arī īres uh, izmaksas. Arī Francijas valdība tātad sniegs savu finansiālu atbalstu. 350 tūkstoši ir mē, ik mēneša īra. Mēs ar ēnu referentiem sadarbosimies, un tad arī e, bija arī strādā, lai mūs informētu regulāri par šo situāciju. Šoreiz Situācija ļoti skaidra, viss ir sakārtots, viņi ir gatavi strādāt Parīzē. Pozi situācija pozitīva un balsojums, kā teicu, būs 9. un 10. jūlijā, lai pieņemtu gala lēmumu. Ja jums ir vēl nepieciešama kāda papildus informācija, esmu gatava atbildēt. Paldies Halmejers kundzei par šo komunikāciju. Šis jautājums ir ļoti būtisks. Mēs vēl par to arī runāsim nākamnedēļ. Es nezinu, vai kāds grib ko jautāt. Tālāk nākamais punkts, kas ir ģeopolitiskā aktualitāte. Budžeta komiteja vēlējās uzklausīt Eiropas komisiju. Uh, Par 6. jūnija deleģēto lēmumu, kur tagad Irāna ir pievienota tām valstīm, kur EIB var saņemt uh, Eiropas Savienības budžeta garantiju, lai veiktu savus finansējumus. Ārlietu komitejas deputāts Fleckensteins, kurš ir pastāvīgais ziņotājs par Irānu, arī ir uzaicināts uz uh, šo viedokļu apmaiņu. Levandovska kungs ir Eiropas parlamenta atbildīgs par attiecībām ar Irānu, arī viņš varēs mums sniegt informāciju. Tādējādi došu vārdu katram no šiem deputātiem uz trim minūtēm. Komisiju pārstāvēs Anna Kristanovska. Viņa ir atbildība par ECFIN L1 koordinācijā ar Eiropas Investīciju banku un attīstības banku. EIB Bertrands Demezjērs, viņš ir finanšu nodaļas direktors un Eiropas uh, ārējās darbības dienas pārstāvis uh, De Graft kungs ir atbildīgs par Irānas darba grupu. Viņš ir gatavs atbildēt uz mūsu jautājumiem. Krizanovskas kundze, lūdzu. Uh, merci, paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies. Es vēlējos uh, jūs iepazīstināt ar deleģēto aktu tā mērķis ir uh, Irānu pārcelt no tā saraksta, kur ir uh, potenciālās atbalstiesīgās valstis garantēto schēmu, pārnest uz to sarakstu, kur ir valstis, kas ir pilnībā atbalstiesīgas. Uh, Komisija pieņēma šo delģētu aktu 6. jūnijā. Procedūra paredzēta ELM lēmumā, kas ir grozīts šī gada 14. martā, tomam grozīs parlaments un padome gribētu norādīt uz svarīgākajiem šīs rīcības aspektiem. Deleģētais akts bija jun, prezidenta Junkera un vicepriekšsēdētājs Mogherīnī priekšlikums, kas saņēma vienprātīgu atbalstu no valstu valdību vadītājiem, kad viņi tikās Sofijā 16. maijā. Tūlīt pat pēc ASV paziņojuma par to, ka viņi izstājas no vienošanās ar Irānu. Šis deleģētais akts ir tas, kā mēs īstenojam vienprātīgu politisko gribu. Gribu ļoti skaidri pateikt, par ko ir un par ko nav vispār šis deleģētais akts. Šis akts ļaus Irānai kļūt par atbilstiesīgu valstu, lai saņemtu budžeta garantiju. Uh, kādu Eiropas Savienība piešķir EIB, ka tā veic savus ārējos aizdevumus. Šīs izmaiņas gan nenozīmē, ka EIB nekavējoties aizdos naudu Irānā. Tas nemaina arī to, kā šīs aizdošanas lēmumi un lēmumu, um, lēmumu darbības joma, kur var, kur nevar aizdot, tas būs EIB iestādes pārvaldībā un atbilstīs visiem noteikumiem un ierastajām procedūrām. Tagad daži vārdi par to, cik svarīgs ir uh, laiks, kurā ir pieņemts šis delģētais akts 16. jūnijas. Tātad uh, tur tiktu uzsākt divu mēnešu neiebil, ne, neiebilžu pro, procesu tad padomu un parlaments var nākt klajā ar savu viedokli šajā laikā, vai arī var lūgt vēl papildus divus mēnešus pārdomām. Taču šī lēmuma galvenā doma ir tajā, ka pirmās ASV sankcijas stāsies spēkā 6. augustā. Ja tiek ievērot divu mēnešu periods, tad šīs izmaiņas uh, kas ir viens no svarīgākajiem elementiem, kā atbildēt uz ASV paziņojumu, um, par ko vienbalsīgi nobalsojuši valstu valdību vadītāji, tad tas sāksies spēkā vienu dienu pirms. Um, sāks darboties pirmā ASV sankcija grupa. Paldies, Demezjēra kungs, uh, Eiropas Investīcijas bankas vārdā. Paldies, priekšsētāja kungs Es dažos vārdos gribētu jūs iepazīstināt ar apsvērumiem, brīdinājumiem, kāda ir izteikusi EIB komisijai caurskatāmā veidā pēc tam, kad Eiropas komisija informēja EIB par šo lēmumu padarīt Irānu par atbalstiesīgu valsti. Īsumā Eiropas Investīcijas bankā ir divi veidi vēstījums. Uh, Vispirms jau tas, ka šī lēmuma operacionālās sekas ļoti ierobežotas, un otrkārt. E, šīs lēmums paredz visai liels e, finanšu apdraudējums. Vispirms par to, ka lēmumam maz operacionālās ietekme. Jā, Eiropas investīcija banka būs tā, kas pieņems lēmumu par šo atbalstu tiesīgumu, vispirms jau tā, šis lēmums ir jāpieņem padomēja EIB pārvaldniekiem, kur ir nepieciešams kvalificētais vairākums, lai varētu veikt aizdevums Irānā. Irānā darbība uh, var sākties tikai tad, kad EIB būs noslēgusi sarunas ar Irānu par visaptverošu nolīgumu, kā arī EIB to dara ar visām operacionālajām valstīm. Šī vienošanās ir svarīga, lai noteiktu tiesības, finansiālās imunitātes, juridiskās imunitātes, kas ir nepieciešams attiecīgai valstī, lai veiktu savu so, um, darbības. Un visbeidzot, Irāna. Uh, Ir valsts, kas nepiemēro starptautiskos noteikumus cīņā pret uh, terorismu finansējumu. Komisijai veic ļoti striktu kontroli, un tai tas arī tā jādara. Irāna ir valsts, kurā EIB nav nekas jāfinansē. Nevarēs finansēt, varēs finansēt tikai ļoti ierobežotas aktivitātes. Tātad tas par operacionālo minimālo ietekmi, par risku, par finansiālo risku. Uh, Irāņu bankām ir nepieciešama arī piekļuva starptautiskiem kapitāla tirgiem, un tā izskaitā arī dolāra tirgiem, izmantojot sekundāro sankciju mehānismu, tas kā e IB varētu tikt uzskatīta eh, no ASV puses kā banka, kas palīdz Irānai, tas varētu atbiedēt um, visus tos, kas iepērk investors, kas iepērk EIB vērtspapīrus. Un te runa ir par 10 līdz 15 miljārdiem eiro finansējumu EIB gadā, bet vēl nopietnāk. Viss šīs EIB operācijas, ko īstenojam dažādās valūtās, var, šīs aktivitātes var tikt pārtraukts, jo EIB nevarēs vairs piekļaut dolāru sistēmai. Tas varētu pat novest EIB tādā situācijā, kur uh, tā nevarēs vienkārši veikt uh, savas uh, kredīta atmaksas dolāros vai citos uh, citās valūtās. Jūs varat prasīt, vai šodien jau tirgos ir materializējušies šie riski, atklāt sekot nē ir tikai norādes uz to, ka ir šāds apdraudējums, bet ir arī jau no investoriem esam saņēmuši jautājumus no investoriem ārpus Eiropas, jautājumu par to, vai EIB darbosies Irānā vai nē. Tad arī esam. Uh, uh, izlasījuši arī Amerikas presē, arī Wall Street Journal rakstus, kas tieši apdraud, izsaka uh, draudus EIB. Un e, to raksta cilvēki, kas ļoti Trumpa administrācijai. Komisija publicēja savu lēmumu, tad EIB um, tika liekts uh, e, izsniegt aizdevumu dolāros. Un tad arī attiecīgā šīs aizdevums dolāros joprojām nav īstenojies. EIB norādīja komisijai, ka operacionāli šis pasākums ir tiešām diskutējums par to, uh, kāda ir uh, šī pasākuma ietekme, šis pasākums ir bīstams un ka ir vismaz nepieciešams uh, labāk iepazīties ar uh, amerikāņu sankcijām, pirms mēs pieņemam jebkādus lēmumus šai virzienā. Paldies! Paldies par šiem skaidrojumiem! Nu, tad mēs tiešām runājam par eh, tādiem plašiem strateģiskiem jautājumiem un eh, to, kā saduras savā starpā politika un mm, tirgus mm, intereses. Un tagad došu vārdu Flikenšteina kungam. Viņš ir pastāvīgais referents Irānas jautājumos, afet komitejām. Un referenta kungam Eh, pulksten 11. mums ir jāpamet, un tieši tagad ir pulkstens 11. Eh, nu jā, es varbūt varēšu arī palikt nedaudz ilgāk. Man ir viens jautājums. Kā jau jūs mūs brīdinājāt vienreiz, eh, ka kāds ir jūsu skatījums? Vai jūs varat piedāvāt kādu labāku alternatīvu mums? Ko jūs ierosinātu? Ko jūs ierosinātu finanšu ministriem darīt? Vai jūs šo jautājumu uzdodat Demazjēra kungam? Jā, nu tad viņš varētu atbildēt uzreiz. Godīgi sakot, nu, tā kā EIB, mm, un es jau ko pas, to paskaidroju, tīri operatīvi nespēju daudz ko paveikt Īrānā, un es arī varbūt nepaskaidroju, ka ir nav pietiekami liels elastības iespējas finanšu aploksnēs, kuras uh, tiek atvērts pateicoties ārējiem mandātam, tā kā EIB nespēja ātri rīkoties Irānā un turklāt arī apdraud Eiropu tādā ziņā, ka pastāvīgi tiek izmantoti tās kapitālu tirgus iespējas dolāros, tad alternatīva būtu atrast īsāku ķēdi, īsāku plūsmu, kas nekavējoties savieno Eiropas finanses ar Irānu, neizmantojot EIB. Uh, Iespējams, varētu izmantot eh, trust fondus eh, Eiropā, bet es to tā mm, eh, minu, atzīstot, ka es pilnībā šo iespējamo mehānismu neesmu izpētījis. Labi. Afet komitejas referenta kungs, vai jūs vēl vēlaties uzdot kādu papildu jautājumu vai reaģēt uz atbildi? Nē. Tādā gadījumā došu vārdu Levandovska kungam. Viņš ir Eiropas parlamenta delegācijas attiecībām ar Irānu priekšsādātājs. Paldies! Irānas delegācijai um, kodola vienošanās ar Irānu bija uh, profesionāls daudzpusējs diplomātikas uzvara. Nu, un uh, tad, nu, Jo no paša sākuma mm, te nebija runa tikai par kodolu vienošanos, bet par valsts atvēršanos un eh, proreformistu spēku eh, atvēršanos Irānā, tāpat arī iespēja risināt eh, dažādas jautājumas, kā cilvēktiesības situāciju. To situāciju Irānā, arī mm, Irānas militārās operācijas. Tātad nu, tas bija jāskata plašākā kontekstā. Jau no paša sākuma šaurās vietas bija tieši bankas un finanšu elementi, kā šīs ekonomiskās dividendes Irānas cilvēkiem. Nu, tagad ir grūtāka situācija, bet joprojām atrisinām. Un, um, Eiropas strateģiskās izvēles ir ļoti skaidras, tās atbalsta visi valstu. Uh, vadītāji Eiropas Savienībā un arī Sofijā mūsu drošības un globālās drošības mm, vārdā, kur pīlārs ir um, kodola eh, neizplatīšanas stratēģiju. Mums nav labas eh, alternatīvas, kā sastrādāties ar Irānu, mums nepieciešams leģitīms bizness ar šo valsti un mm, nepieciešami divi deleģēti akti, ar kuru tiek atjaun, atjaunināt situāciju attiecībā uz šo bloķējošo situāciju. Un otrs lēmums saistībā ar Eiropas Investīciju banku. Bankai ir e, iemesli būt piesardzīgai, bet es nedomāju, ka mums būtu kādas labākas alternatīvas, ja mēs vēlamies gūt rezultātus mm, tajās jomās, kas vēl pārsniedz kodola vienošanās tēmu. Mūsu lēmums ir ekonomiskās suverenitātes jautājums Eiropas Savienībai, tāpēc es atbalstu to eh, Irānas delegācijas vārdā. Paldies! Jūs tātad sakāt, ka EIB akcionāri vēlas deleģētos aktu un EIB ir grūtības, lai īstenotu eh, vienoto no institūcijas akcionāru vēlmi. Tad, nu, lai būtu lielāki precizējumi, nu, varbūt Garija Zabālas kundze, kurai ir aizdevumu jautājumos speciālisti, varētu mūs izgaismot. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es nedomāju, ka es daudz ko varēšu izgaismot, bet, nu, manuprāt, acīm redzam ir tas, ka mēs šeit konkrēti runājam par investīcijām Irānā. Un tas vairāk tāds uh, Eiropas Savienības diplomātisks žests, uh, tāds priekšlikums šādam diplomātiskajam žestam, lai atbilst, atbalstītu kodola vienošanos un reaģētu pret ASV sankcijām. Un tad, nu, jānovērtē, vai šis diplomātiskais žests, ko Eiropas Savienība vēlas paveikt un ko augstā pārstāva Magrīnī vēlas paveikt, vai tas ir būtiskāks nekā iespējamās finanšu sekas, kādas turpmāk varētu izjust Eiropas Investīciju banka. Un jāteic, ka šeit eh, IB pārvaldnieki ir dalību valstu pārstāvji, un viņi ir eh, prasījuši un arī apstiprinājuši veikt šādu politisko žestu. Es saprotu, ka lēmumu pieņemt nav vienkārši, un mēs tagad runājam par eh, nākotnes sakām un to, kādas tās varētu būt, kāds varētu atsaukties finanšu tirgiem un arī piekļuvī EIB e mm, investīciju finansējumam. Bet, nu, tādas pozīcijas um, man nav. Mums vajadzētu vairāk uh, finanšu informācijas par to, kādas varētu būt šīs turpmākās uh, sekas. Es domāju, ka šī politiskā pozīcija ir gan svarīga tā, lai paspērtu šo soli uz priekšu, bet es atkārtošu. Nu, ja mēs tiešām iekļautu Irānu to valstu sarakstā, kuras ir atbalstiesīgas, nu, tas jau automātiski nenozīmē, ka investīcijas notiks. Un patiesībā viena no spēcīgākajām kritikām, kādus izteicām šeit pret EIB, ir pārmērīgā piesardzība, bet nu, tagad mm, te nu nevajadzētu baidīties par kādām iespējamām uh, nerentablajām investīcijām. Kā jau es teicu, tas vairāk tāds eh, lūgums pēc diplomātiska žēsta un, un mm, tad tuvināšanās iespēja vairāk, bet un nu, tāds mans sākotnējais novērtējums. Nu jā, varbūt kādreiz Eiropas Savienība izmantos savu valūtu eiro kā instrumentu kā aizsargāt savu ekonomiku, kā to dara Amerikas Savienotās valstis. Tas eh, būtu loģiski. Sarvans kungs. Thank you, Mr. President. Paldies priekšsādātājiem. Pavisam īsi. Mm, vēlētos atzīmēt, ka Kaut arī mēs nezinām, kādas būs tehniskās eh, vai budžeta eh, vai budžeta kontroles sekas, es eh, finansējumu izmantošana, par ko mēs šeit diskutējam, un sekas Eiropas investīciju bankai, bet nu ir lieta, kas tomēr ir jāpasaka, jo pretējā gadījumā cilvēki domās, ka ir simtprocentīgs konsens par politiku kā tādu. Un tad, nu, pavisam īsi. Uh, Mm, pielāgošu arī Fleckensteina kunga stratēģiju šeit. Un aicināšu jums visiem nevis gaidīt atbildi, bet padomāt. Mm, mēs esam ieņēmuši ļoti spēcīgu pozīciju attiecībā uz ideju, ka mēs esam panākuši vēsturisku sasniegumu miera un stabilitātes panākšanai viduvējos austrumos, un tas ir ēst e interešu jautājums. Es mm, uzdrīkstos to apšaubīt, jo mums vēl ir e, jāpadomā, vai mums tiešām ir taisnības. Tiešām ceru, ka mums ir taisnība mūsu pieņemtajā politikā. Tomēr viss rada uz pretējo. Irānai ir ļoti daudz naudas, mm, tā ir ļoti daudz resursu, bet kur tad tie tiek izmantoti? Nu, te piemēri nav tik veiksmīgi un labi. Nu, tas pilnīgā pretrunā ar to, ko mēs eh, turam augstu kā vērtības, kas mums ir svarīgas, un tas ir pilnīgi pretēji tam, kādas ir mūsu vērtības. Nu, lūk, visi priecīgi tikai dosim naudu reformistiem un lūdzu piereģistrējiet to protokolā, ka tie nav reformisti, bet tie ir eh, diktatori, kas brutāli apspriež paši savu tautu un uh, ļoti bīstami mm, izplata kārus un savus teritoriālos ieguvus, ieguvumus reģionā un tuvajos austrumos. Viņiem ir sava stratēģija un tā nav miera stratēģija. Paldies! Merci. Paldies! Sāravas kungs bija pirmais runātāju sarakstā no budžeta komitejas un afet komitejas. Un tagad došu vārdu Stjortam Aņo, viņš Finču kungu aizstāja kā FDD koordinātoru budžeta komitejā. Aņo kungs, vārds jums. Nu, ja Irāna būs atbalstiesīga EIB finanšu atbalstam, tas radītu būtiskas problēmas visiem iesaistītajiem. Uh, Es, kā britu deputāts, esmu pret to, ka tiek paplašināts EIB finanšu operācijas kādai trešai valstī, bet šajā gadījumā komisija varētu radīt eh, politisku, diplomātisku problēmu ar Irānu, bet, nu, es eh, varu saprast, kāpēc viņi vēlas to izmantot. Eh, tā kā mm, Trumps mainīja savu attieksmi pret Irānas mm, kodola vienošanos, tad uh, Es cenšos aizpildīt šo vadības eh, vakumu, un nu, te vairāk ir tāds lepnuma jautājums, nevis centieni atrisināt eh, jautājums tuvajos austrumos. Nu, pēc ASV mm, atsacīšanās kāds izmantos EIB finanšu eh, operācijas, jo tiek izmantoti ASV tirgi darījumos, un daudzi uh, saka, ka banka nav apmierināta ar komisijas priekšlikumu, jo banka iegūst finansējumu ASV tirgos. Kā jūs uzskatāt, ka Trumps rīkotos un reaģētu šādu soli, nu redzot to, ka ir arī šis eh, komerc ķīviņš un um, Irāna jau gatavojas tam, kā vienošanās um, beigsies un uh, Kodola enerģijas aģentūra teica, ka notiek gatavošanos darbi, lai celtu jaunas centrifūgas. Pat, pat Irāna gaida to, ka Irānas vienošanās tiks atcelta. Un es vēlētos teikt, ka šis delģētais lēmums, ko piedāvā komisija, nav demokrātisks veids, kā pieņemt lēmumus par tik politiski svarīgu tēmatu. Ja parlaments iestāsies pret, tad nebūs Nu, pieņems lēmumus. Bet nu, ir jāskatās, kas notiks pēc tam, kad ASV atkal ieviesīs eh, sankcijas. Pirms es pieļauju kļūdu par Irānu. Mums ir ļoti maz laika, lai reaģētu pret šādu soli, un es aicinu šo komiteju tātad rīkoties pret. Paldies, Aņokungs. Tagad vārds Deprēkungam. Paldies priekšsēdētājiem! Mm, tas acīm redzami ir sarežģīts jautājums. Mm, man ir pārdomas nevis par pašu lēmumu saturu, bet par tā uztveršanu un politiskajām iespējamām sekām. Ir skaidrs, ka pašreizējā kontekstā šāds lēmums varētu tikt uzskatīts kā antiamerikānisks. Nu, tas man netraucē, it nemaz ne. Uh, Prezidents Trumps ir pieņēmis savus lēmumus ar mums neapspriežoties, nu, te līdz ar to man nebūtu liels problēmas, bet eh, šāds lēmums varētu tikt uzskatīts kā atbalsta pasākums Irānas eh, iestādēm un amatpersonām, bet nu tā ir teokrātiska diktatūra, kas neievēro cilvēktiesības un kas destabilizē vidēju austrumu valstis, Sīriju, uh, Jemēnu, nu, nu, tad, nu, vai mums vajadzētu veikt šādu politisko žestu, lai kāds arī būtu valstu valdību vadītāju viedoklis, kas šķiet atbalstītu, ko tādu, bet, nu, tagad par pašu saturu. Es neredzu īsti jēgu pieņemt šādu lēmumu tagad, ja ir izpildās divas lietas. Pirmā lieta ir tāda, ka tas ir tīri teorētisks lēmums. Uh, nebūs nekādas īstenošanas. Es saprotu, un tas, ka e, būtu kādas investīcijas pēc tam, tad tur praktiski tāda iespēja nav. Tad kāda jēga vispār? Otrakārt, ja lams tiek īstenots, tad varētu būt riski tādā ziņā, ka mm, Eiropas Savienības budžets negatīvi ciest un arī EIB e, ciest. Un tad nu, priekšsādātājs aicina reaģēt mūsu komitejā, kā budžeta komitejā, Jo, ja šāds lēmums tiek pieņemts, tiek īstenots, tad e, ir jāveic riska novērtējums. Tas ir lēmums, kuru mēs e, parasti pieņemam arī citos jautājumos, veikt riska novērtējumus. Un, lai tad komisija mums teiktu, ka lūk, ir šāda veida riski, kāda varētu rasties, ja uh, šis lēmums tiek pieņemts, ja tas tiek īstenots. Tad no nu, es oficiāli prasu, lai budžeta komiteja prasītu Eiropas komisijai veikt šādu riska novērtējumu un ar attiecībā pret EIB, lai mēs redzētu, kas ir šie riski. Un tad ņemot vērā Trumpa pozīciju, jautājums komisijai, ko tā plāno, kā pasākumus, lai aizsargātu Eiropas uzņēmumus, kas varētu darboties Irānā. Esmu dzirdējis zināms paziņojums, bet daudz operatīvas pasākums gan ne. Nu, budžeta komiteja tad nu val, varētu prasīt riska novērtējumu pirms šāda lēmuma pieņemšanas. Jā, es ļoti labi saprotu jūsu vēlmi, Morisona kungs. Paldies, priekšsēdētājs, esmu ETP ēnu referents par šo tēmu, un tad man ir šāds viedoklis. Vai Irāna ir demokrātija, kas respektē demokrātijas standarts, kāds notiek Eiropā. Atbilde ir, protams, nē, mēs zinām, ar ko mums ir eh, darīšana, un es piekrītu mm, Gerāru Deprē un citu teiktajam par situāciju Irānā. Tomēr bija politiska vienošanās padomas līmenī ar visiem mūsu eh, iesaistītajām mm, dalībvalstu pārstāvjiem, ka mēs esam daļa no kodola vienošanās, un tad nu ir situācijas. Uh, attīstība un e, ir šāda vienošanās ar Irānu un e, šis, šī vienošanās sniedz rezultātus, ir efektīva un tad nav nu, secinājums ko arī atbalsta mūsu ārlietu eksperti parlamentā. Secinājums ir tāds, ka mēs vēlamies saglabāt kodolu vienošanos, neraugoties uz vienpusējo ASV prezidenta lēmumu lai mēs varētu saglabāt šo vienošanos, tad, nu, galdā celts priekšlikums mm, pārcelt Irānu uz atbalstiesīgo valstu sarakstu. Pirmā lieta, mm, ko es vēlos teikt, ka, ja mēs eh, to iekļaujam šajā sarakstā, tas nenozīmē, ka uzreiz būs investīcijas. Krievija ir šajā sarakstā, un EIB nav iesaistījusies ar jauniem kredītiem kopš 2015. gada Krievijām. Tāpēc es domāju, ka mums nevajadzētu iebilst pret šo deleģēto aktu, lai Irāna nonāk atbalsta tiesīgo valstu sarakstā. Ir jāņem vērā arī politiskā apņemšanās, kādu mēs šeit e, veicam, bet, protams, EIB būtu jāiesaistās tikai tajos projektos, ja ir pārliecība, ka uh, finansējums izpilda EIB mērķus. Nu, nenotiek tā, ka tas nonāk režīma rokās un tiek izmantots pretēji mūsu mērķiem. Tas ir politikas lēmums, un EIB ir e, Savienības banka, tātad tai ir jāīsteno mūsu e, politiskie lēmumi, ko mēs parlaments padomu komisiju pieņemam. Protams, tas e, ir jādara samazinot riskus, bet, protams, ar uh, visu atbalstu, kāds eh, man ir EIB, un EIB kolēģi zina, cik ļoti augstu vērtē viņu darbu un atbalstu svarīgiem EIS projektiem. Tātad ar visu šo atbalstu, kāds man ir EIB, EIB loma tomēr ir īstenot Eiropas politiku. Nu, un, ja šis ir politisks lēmums, tas ir jāīsteno. EIB pārstāvji atsaucās uz Wall Street Journal uh, rakstu mm, par riskiem, kādus EIB sastaptu Amerikas tirgos šādu lēmumu pieņemšanas gadījumā. Bet, nu, es, protams, ļoti respektēju Wall Street Journal avīzi, bet mums ir jāpieņem politisks lēmums, ko mēs nevaram pieņemt mm, balto, baltā nāmu mm, avīzes rakstā. Mums ir mm, Eiropas Savienības vienošanās un uh, mūsu viedoklis atšķirās no Baltānāma viedokļa. Jā, bija paziņojumi, publikācijas Twitterī un kritika un uzbrukumi mm, mūsu mm, viedokļiem, bet mums nav obligāti jāpakļaujas šim spiedienam vai pat draudiem, kas parādās jūsu piesauktajos plašsaziņas līdzekļos. Nu, tas ir tāds piesardzīgs, atbildīgs veids. Mums nevajadzētu iebilst pret šo deleģētu aktu, mums jāpaliek modriem. Es arī ļoti rūpīgi klausījos Žerāra teiktajām. Jāpaliek modriem mm, attiecībā uz EIB iesaisti projektiem Irānā, lai mūsu politiskie mērķi tiktu izpildīti. Paldies! Šigulmeļa. Paldies, Kelmulkungs, tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji vairumam no tā, kas izskanēja, es varu pilnībā piekrist, bet gribēju arī uzsvērt, nu, ko tad mums vajadzētu darīt. Mēs runājam arī, protams, par politiskajiem spēles noteikumiem un par to, kas ir jādara mūsu komitejai. Protams, es negribu atkārtot jau visu izskanējušo bet mūsu uzdevums nav te spriest par politiskajām peripētijām. Mums ir jādomā, vai um, EIB. Um, finansējums un paredzētie pasākumi ir pareizais instruments, lai panāktu pārmaiņas Irānā. Par to esmu dzirdējis pārāk maz. Es esmu dzirdējis drīzāk pretargumentus, arī EIB pašas paustos argumentus. Uh, Tādēļ es uh, lūgtu būt piesardzīgiem. Mēs te runājam par tādu ārpolitisku dimensiju, un galu galā uh, šis projekts varētu ciest neveiksmi. Tādēļ mums ir jārunā tādā politiskā. Uh, plāksnē. Ja ES dalība valsts par to vienojas, labi, bet ir jādomā par atbilstošiem instrumentiem, jo tagad nu, man ir vairāk jautājumu nekā atbilžu galvā. Paldies! Um, thank you, Mr. Nākamais runātājs - Bona kungs. Paldies! Ir visai savādi Eh, par to, kā tiek runāts par Irānas šo kodola līgumu. Un tiek runāts, ka īstenībā vienošanās iet daudz tālāk uh, par eh, kodola materiāla izmantošanu, attīstīšanu un masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanu. Kopš otrā pasaules kara starptautiskā ieroča kontrole ir eh, piedzīvojusi daudzus gadus un ir bijuši dažādi ieroču kontrolas nolīgumi. Un es neuzskatu, ka vienošanās ar Irānu tagad nozīmē to, ka nu, tur pilnībā tiks ievērotas cilvēktiesības un režīms varēs darīt visu, kas tam tīk. Vakardien tika pakārts uh, absolūti nevainīgs uh, cilvēks. Uh, Irānā. Nu, šajā kodola nolīgumā tas nav pieminēts, un arī uh, kodolieroču neizplatīšanas līgums noteikti šādu situāciju šādā plāksnē neuzlabos. Un es nezinu, vai patiešām šis ir īstais brīdis, lai pieņemtu tādus tālajošus lēmumus. Vairāki kolēģi un arī eksperti kas mums sniedza informāciju, teica, ka situācija vispār nav absolūti skaidra. Uh, ja mēs pieņemam lēmumus, nu nevajadzētu pieņemt tādus tukšus lēmumus, lai kaut ko demonstrētu vai tikai nu, tā skata pēc un uh, aizmirstot tādu loģisko domāšanu, loģiskās, uh, loģiskos argumentus. Mēs nezinām, ko tas viss uh, nu, tālāk nozīmēs, kādi ir iespējamie riski, kādas tam visam būs sekas, un mēs arī nezinām, kā šis lēmums tiks uztvērts, un mēs nezinām arī, ko tas nesīs sev līdzi, bet mēs šķiet apzināmies, ka mēs neaizdosim finansējumu ļoti drīz. Un šeit nu, mēs runājam par tādu skaistu žestu, bet neko vairāk. Mēs katrā ziņā uh, varam pieņemt lēmumu, jo mums šķiet, ka tas ir pareizi, ka, tas ir, ka tā ir principiāla rīcība, bet nedomājam par pragmatisku pieeju, nedomājam, kā šim startautiskajam nolīgumam reāli vajadzētu funkcionēt. Mums, kā Eiropas Savienībai, jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem. Vajadzētu arī padomāt kurā brīdī tad mēs pieņemam šo uh, lēmumu, nu vai nevarētu varbūt tādu tomēr piemērotāk brīdi tam atrast. Paldies! Paldies tagad Buhnera kungs, kas uh, pārstāv AFET komiteju. Buhners mans uzvārds, sāka runātājs. Jā, nu mēs nevaram te visu samest uh, pār vienu kārti. No vienas puses ir vienošanās par šo kodolu bruņošanos. Bija sankcijas, tagad mēs tieši par sankcijām runājam. Mēs runājam arī par cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā. Jā, tur arī tika ieviestas vairākas sankcijas, un tās joprojām paliek spēkā. Uh, Mēs tāpat runājam par to, ko Irāna dara tuvējos austrumos. Arī šajā dokumentā par to nav runāts. Mēs runājam tikai un vienīgi par šo kodolu vienošanos. Kādēļ tad galu galā Irāna piekrita to parakstīt? Es pats esmu kodola fiziķis, nu varbūt vienīgais parlamentā. Es nebūtu parakstījis šo darījumu. Jo Irāna tad nevar arī uh, ražot kodolu enerģiju mierīgiem mērķiem. Un uh, urāna bagātināšana ir uh, ierobežota uz vienu grādu, un es to nevaru pieņemt. Irāna pati vienojās par šādu uh, darījumu, jo tas noteikti varētu uzlabot dzīves apstākļus um, pilsoņiem. Nu, viņi vismaz cerēja, ka tā notiks. Uh, Un viņi teica, ka viņi turpinās urāna bagātināšanu tad, ja, piemēram, darījums izgāzīsies. Vai nu būs šī kodolbruņošanās vai nē, bet katrā ziņā pilsoņiem ir arī nepieciešams signāls, ka kaut kas uzlabosies, un investīcijas no Eiropas puses varētu būt šāds signāls. Ja darījums uh, izgāžas, tad jau uh, Sauda Arābija ir paziņojusi, ka viņi arī vēlas um, ražot koduru materiālu, un viņi Ja viņiem pašiem būs atombumba Sauda-Arābijā, nu tad arī citas valstis sāks līdzīgi rīkoties. Es pats biju neizplatīšanas um, uh, Eh, konferencē Ņujorkā 2015. gadā, nu tur eh, neviens aplinkus nerunāja. Visi saprata, kas notiek. Vai tad mēs eh, turpināsim šo vienošanos paturēt spēkā? Uh, runājot eh, par kodola ieroču neizplatīšanu, par sankcijām, kas šajā ziņā tiek atceltas, vai arī mēs pieļaujam eh, kodola bruņošanos tuvējos austrumos. Nu, man šķiet, te nevajag pat ilgi domāt, lai atbildētu. Šis uh, risks ir patiešām krietni augstāks. Te nevajadzētu par naudu diskutēt. Paldies! Paldies! Mēs esam uzklausījuši kolēģi viedokļus. Madame Lalonde. Merci, Monsieur le Président. Nu, Nākamā runātāja, paldies. Es pilnībā piekrītu manam kolēģim, ka mums vajag izsvērt visus par un pret. Ja šī vienošanās netiks ievērota pilnā apmērā, tas uh, radīs ļoti lielu risku. Un uh, īstenībā, jā, Saudārābija ir jau gatava uzražot atombumbu, ja Irāna darīs ko līdzīgu. Un tas, protams, ir milzīgs apdraudējums pilnīgi visam reģionam. Es nedaudz, nu, diezgan labi pazīstu Irānu. Un ieviestās sankcijas pirmām kārtām nodara ļaunumu ir, er, uh, Irānas pilsoņiem, nu, un tā tas notiek uh, Pārsvarā, ja pret kādu valsti tiek ieviestas sankcijas. Un tas patiešām būtu ļoti nelabs signāls, ja Eiropas Savienība neievērot šo kodolvienošanos. Kāds iejaucas deprēkungs, nu jā, nu ne jau par to mēs te runājam. Uh, Es esmu pret šo bruņošanos. Es uzskatu, ka ir jāievēro kodola vienošanās. Vai te mēs runājam par iespējamiem um, uh, labuma guvējiem vai uh, labuma guvējiem tā realistiski. Uh, runātājs tiek pārtraukts, lūdzu. Jāsaka, arī mēs vēlamies, lai mūsu uzņēmumi varētu investēt Irānā. Tādēļ ir jābūt arī uh, pietiekami labiem. Uh, mehanismiem, lai to varētu darīt. Un ja mēs, piemēram, piekrītam šim nolīgumam un pēc tam pēdējā mirklī pārdomājam, nu tas būs ļoti nelabi. Viņi paraudzīsies tad Ķīnas, Krievijas virzienā, nu vai mēs patiešām to vēlamies, nu es pat Saudārābijas lomu tajā visā nepieminēšu. Būsim, nu dien piesardzīgi, paldies. Paldies, citi izteikties nevēlas. Tātad. Uh mēs varam, Eiropieši var um, izvērtēt to, kāds ir viņu politiskais uh, spēks, politiskā vara un kaut ko arī ietekmēt. Un EIB noteikti vajadzētu izvērtēt riskus uh, un uh, visus pār un pret riskus, no kuriem varētu ciest EIB, ja tā uh, piešķirt šo finansējumu Irānai. Mums tagad vajadzētu beigt šo viedokļu apmaiņu, kas bija ļoti interesanta, informatīva. Varbūt, ka ārējās uh, darbības dienesta pārstāvis Bārts Frets varētu mums kaut ko pastāstīt. Jūs mums varētu kaut ko pastāstīt par jūsu pārstāvētās iestādes redzējumu. Paldies, priekšsēdētāji! Man šķiet jau vairāki komitejas deputāti minēja, ka pastāv vienprātība Eiropas Savienībā ir jāatbalsta šī kodola vienošanās, pat ja ASV vairs to neatbalsta. Atceltās sankcijas, ekonomiskie pasākumi ir tā tad jāpielāgo, un Irāna ir piekritusi šim nolīgumam, ja mēs varētu arī, eh, noteiksim, nu, kaut kā viņus par to apbalvot, tas būtu tikai apsveicami. Nu, es nezinu, vai mēs tur runājam par klimatu vai par ko citu, bet, nu, man jums nevajadzētu arī atgādināt vispār, kāda tagad ir politiskā kārtība pasaulē. Protams, mēs varam domāt arī par atkāpēm, par izņēmumiem. Mums ir jāturpina arī sarunas ar ASV, ir bloķēšanas pasākumi, ir citi pasākumi, par ko vēlamies diskutēt ar dalību valstīm, ko, kā varētu garantēt naftas. Um, eksportu uz ES, neskatoties uz visām šīm sankcijām. Bet mēs uzskatām, ka ir jāturpina sārunas ar Irānu. AFET padomē arī šāds lēmums tika pieņemts, un mēs uzskatām, ka šis varētu būt vēl viens tāds papildus pasākums. Priekšsēdētājs, diemžēl, aizmirst ieslēgt mikrofonu. Labi, mēs pie tā noteikti vēl atgriezīsimies. Nākamajā sēdē Jā, nu tad, kad es saku nākamā sēde, protams, mēs ilgi kavēties nevaram, drīzāk tas notiks rakstiskā veidā. Tātad, ja koordinatoriem ir uh, kādi iebildumi, tos var darīt zināms rakstiskā veidā. Un 40 deputāti plenārsēdē saskaņā ar procedūru un termiņiem var uh, iesniegt arī uh, prasību saskaņā ar 105. reglamenta pāntu. Kas attiec uz mūsu komiteju, Priekšlikums par iebildumu ir arī jāpakļauj vērtējumam, un koordinatoriem galu galā ir jālēmj. Dargie kolēģi, paldies par šo ražīgo darba cēlienu, par interesantajām debatēm. Mēs runājam arī par Eiropas Savienības politisko potenciālu un uh, eksistences būtību kā tādu. Mums, protams, vajadzētu arī sarīkot vēl vairāk debates, jo eh, ASV, protams, eh, ņemot vērā arī dolāru izdevīgo kursu, var eh, ieviest ļoti stingras soda naudas sankcijas. Ko tad darīs Eiropieši? Kā Eiropieši reaģēs uz šo konfliktu? Un, ja nu kādu dienu. No eiro varētu būt nu, tik eh, spēcīga valūta, kāds ir dolārs, eh, ņemot vērā arī, kā to var izmantot politiskiem nolūkiem. Paldies visiem, kas ieradās, paldies ārlietu dienestu pārstāvim, EIB eh, ekspertiem. Esam beiguši šīs debates rīta cēlienā. Tagad mums jārunā par komisijas, komitejas pilnvarām, mandātu, ko tā piešķirs, lai varētu iesaistīties trialogā, lai parlaments varētu izstrādāt pirmo 2019. gada budžeta uzmetumu. Daniela Vioti ir mūsu uh, vispārējā referenta lūdzu. Atgādināšu, ka mums ir jānoslēdz uh, darbs 12.30. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Godētie kolēģi, domāju, ka visi jau esat uh, šajās nedēļās iepazinušies ar budžeta priekšlikumu, ko nāca klajā Eiropas komisija, kā arī redzējāt uh, budžeta projektu, ko esam sagatavojuši arī trialogu mandātam par ko balsosim nākamajā plenāra sēdē jūlijā. Tagad es nākšu klajā ar tādu tehnisku uzskaitījumu, piedodiet par to, bet norādīšu, kādi ir galvenie aspekti šajā priekšlikumā, ko saņemam no komisijas. Tātad runāšu vairāk uh, tehniskiem jautājumiem, ne tik daudz par politiskiem. Viens uh, uh, nodaļa 3,9% pieaugums uh, salīdzinot ar 2018. gadu. Te mēs paužam, protams, savu apmierinātību par to, ka ir atjaunots EFSI. Arī tad mēs atbalstam Eiropas aizsardzības iniciatīvu. Uh, bet lai tā nenodarītu kaitējumu esošo programmu finansējumam, tātad tas nevar būt uz uzsākto programmu rēķina, jāsaglabā un iespējams arī jāpalielinā apropriācijas tām programmām, kām ir lielas sekas uz mūsu Eiropas ekonomiku uzņēmumiem, universitātēm un administrācijām apārsnes 2020, Galileo un citi. Tālāk jautājums par Eiropas solidaritātes vienību. Paužam, protams, apmierinātību par to, ka ir uzsākt šī programma, taču nav pieņemami tas, ka komisija ļauj uh, budžeta iestādē tad pašai tagad atrast nepieciešamo finansējumu. Komisija jānāk lai ar konkrētu iniciatīvu par šo, lai tiktu konkrēti noteikti, kādi fondi finansēs Eiropas solidaritātes vienību. To nevar vienkārši atstāt uh, budžeta iestāžu pārziņā pār kategoriju, bet jau ir pieaugums vairāk procentu punktu apmērā. Tas ir ļoti labi. Uh, Arī DSF uh, sasniedz īstenošanas slieksni, arī veikto maksājumu apjoms ievērojami samazinās un par galveno daļu 1B kategorijā Eiropas jaun, jaunatnes iniciatīva ir jāstiprina arī eventuāli grozot vienošanos ar komisiju regulas finansējumu, kas nosaka līdzfinansējuma līmeņus. Nu, skaidrs arī tas, ka attiecība salīdzinot ar pagājušo gadu, arī lielāka uzmanība ir jāpievērš uh, šī, šai gala vienošanai ar komisiju un padomu par otro kategoriju pieaugums par 1,2%, trešā kategorija 6,7% salīdzinot ar 2018. gadu. Paužām savu apmierinātību par komisijas uh, apņemšanos risināt migrācijas drošības jautājumus, taču nevaram aizmirst arī to, ka Un to arī atgādinam ziņojumā, ka šis pieaugums notiek pēc gadiem ilgu šo imigrantu izmitināšanas programmas. Un palielinājums ir tikai mazāks par 2%. Uzskatu, ka migrācijas krīze ir gana liela, lai pieaugums būtu lielāks. Ceturto gadu pēc kārtas uh, Trešā kategorijā tiek izsmelts jebkādas uh, rīcības brīvības māržas un uh, šīs rezerves, tas varētu radīt problēmas arī neparedzētu uh, notikumu gadījumā. Tālāk komisijas apņemšanās Tad nekas nav galīgi, kamēr netiek ātri pārskatīta Eiropas patvēruma sistēma. To jau mēs arī prasām, lai par to tiktu runāts nākamajā samitā, un tur nekas nevar notikt bez vienošanās starp valstu valdību vadītājiem. Tālāk arī informācijas apmaiņas sistēmas militārā koordinācija jāstiprina 4. kategorija 13,1% ievērojams pieaugums. Uh, Tas ir liels, jā, taču nevajadzētu tām radīt ilūzijas. Tas galvenokārt saistīts ar otro finansējuma daļu bēgļiem Turcijā. Tātad realtātē mēs šeit runājām par tieši šo un nevis par uzpieaugumu visā ceturtajā kategorijā. Mēs neuzskatām, ka tas ir apmierinošs pieaugums. Tad arī nav nekādas brīvas rīcības iespējas eh, ceturtajā kategorijā, ja jāpieņem, piemēram, citi pasākumi. Če, tālāk arī šie 5 miljoni vidusjūras reģiona ceļām es uzskaitu, ka šis skaitlis nav pieņemams. Visbeidzot par pilotu projektiem Tātad šīs saistības. Pilot projektu sagatavošanās projekti. Tad arī komisijas šis tehniskais aspekts. Ņemsim vērā arī projekts balstoties uz politiskajiem kritērijiem ko pieņems arī pēta komisija. Paldies! Merci, Paldies referentam! Tagad uzklausīsim ēnu referentus. Monika Holmēra. Paldies, priekšsēdētāji! Gribēju pateikties Viotī kungam par šo izcilo ziņojumu uzskatu. ka mums, protams, vajadzētu ņemt vērā arī mūsu priekšnosacījumus un arī galvenās vadlīnijas, ja runājām par attīstības palīdzību, humāno palīdzību. Protams, mums eh, noteikti vēl vajadzēs daudz rīkoties, eh, lai pārvarētu dažādas krīzes, eh, palīdzētu pilsoņiem Āfrikā. Mums būs nepieciešams vēl vairāk laika. Un Komisija tagad pieprasa augstāku finansējumu Turcijai, bet dalība valstis par to nav sajūsmā. Tas nav pieņemami. Mēs te nerunājam tikai par Turciju. Mēs nevaram visu laiku tikai te skaistas runas noturēt, bet tad, kad vajag finansēt reālus projektus, neko nedarīt. Mums ir jāstabilizē šie, jāstabilizē šie krīžu reģioni. Ir, piemēram, dalība valstis, kas, piemēram, pieņem eh, tādus negatīvus lēmumus, un pēc tām līdzekļu piešķiršana kavējas, prasa ārkārtīgi daudz laika, mm, un tas ir sarežģīts process, bet mums ir jāpalīdz cilvēkiem, un cilvēki joprojām vēlas eh, ierasties šeit Eiropā, daudz iet bojā, un daudzkārt tas ir saistīts arī ar to, ka trūkst palīdzības uz vietas, un dalība valsts nevar izlemt par finansējumu finansiālās palīdzības sniegšanu. Protams, ir iespējams arī kaut ko uzlabot uh, apvārsnes 2020 kontekstā. Kosme ir ļoti laba programma, nu, 2,3%. Jā, nu, tas varbūt nav tik milzīgs samazinājums, ņemot vērā arī dažādas noraidījumus. Ir daudz dažādu labu, veiksmīgu projektu šīs programmas ietvaros, un mums tie ir nepieciešami. Mums ir jāsaprot, kādas ir mūsu galvenās prioritātes Mums ir nepieciešama nepieciešams atbalsts. Es vēlētos, lai arī Līza būtu vairāk līdzekļu. Viņiem ir par maz personāla, viņi nevar visu paveikt, kā nākas. Un alaž no jauna esmu pārsteigta, ka eiro justa tiek nu, samazināts darbinieku skaits par sešiem. Vai tas tiešām ir iespējams? Nu, kā tad viņi tiks galā ar visiem šiem uzdevumiem? ar mazāku darbinieku skaitu. Un Eiropolā, piemēram, ir pieci cilvēki, kam vajadzētu nu, terorisma, pretterorisma jomā darboties un strādāt pie informācijas apmaiņas. Tas ir vienkārši uh, fars. Ir vēl citas aģentūras, um, kur tiek samazināt gan līdzekļi, gan personāls. Mums par to vēl ir jārunā tā pamatīgāk. Es ceru, ka būs uh, tomēr panākami arī uh, uzlabojumi drīzāk jau ir uh, tā tad uh, nevis 5 minūtes pirms pusnakts, bet jau 5 minūtes pāri pusnaktī šajā jomā. Par Grieķiju arī vajadzētu runāt. Labi, ka ir šī industriālās, eh, ja brūvniecības attīstības programma, tā ir pagaidu programma, ir arī eh, programma jauniešiem, lai viņi varētu ceļot pa Eiropu. Tā turpināsies un arī šīs computing, high performance uh, computing undertaking, tas arī ir jauns projekts lai varētu attīstīt jaunas tehnoloģijas. Tas ir tikai apsveicami. Paldies, dārgais Vjotīkungs. Jā, jā. Jā, mums būs vēl darba pilns rokas, lai vienotos uh, ar dalību valstīm, lai būtu kaut cik normāls budžets, jo tagad es neesmu īsti pārliecināta, vai dalību valstis varēs mums piekrist un būs arī tik uh, no nu, dzirdīgi noskaņots pret Eiropas Savienības lūgumiem. À, ah, Jā, tas būtu ļoti labi. Jā, pēdējais šis budžets, ko pieņemsim šajā sasaukumā, kā tas tik nobalsots, un tad es ceru, ka dalība valsts būs saprotošas. Kalmer kungs šķiet mūs ir pametis. Deprē kungs. Uh, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, tiešām no jūsu mutes dievausī par dalību valstu atvērtību un uh, par to, ka jāfinansē Eiropas Savienība tur, kur tas tiešām ir jādara. Priekšsēdētāji, es gribētu vispirms teikt, ka es augstu novērtēju Jotīku un paveikto darbu. Lielākā daļa piedāvātās orientācijas šeit ir tādas, ko mēs varam atbalstīt pat ja ir uh, vairākas jomas, kur uh, mēs uh, gribētu iet tā virzienā, kur ir nepieciešama zinām paplašināšanās. Nu, vispirms jau uzskatām, ka kosme programma, zināt, ka tā ir absolūta prioritāte, tā prioritāte mūsu alde grupai. Uh, Mēs tādējādi gribētu vēl vairāk tur paredzēt finansējumu. Mēs nevaram pieņemt šo samazinājumu, ko pašlaik piedāvā komisija, runājot tieši par maksām apropriācijām. Palielinājums Erasmus Plus. Jā, visi piekrītam, ka Erasmus Plus ir prioritāte un arī šīs programmas paplašināšana iekļaut tur arī praktikantus. Tas arī būs jāatgādina mūsu iesniegtajos grozījumos. Treškārt vienmēr ir principa problēma Un uh, komiteja nevienmēr nav uzticīga mūsu principiem, vienmēr esam arī sludinājuši par mūsu doktrīnu to, ka jauno programmu finansējums ir jāveic, izmantojot jaunus resursus un nevis no. A, ņemot naudu no citām programmām, bet runāt par Eiropas solidaritātes vieni, šo vienību, runājot par industrializācijas attīstību aizsardzības jomā, tieši tiks šī nauda atkal pārdalīta. Uh, tad atļausimies budžeta sarunās par 2019. gada budžetu, atgādināsim šos principus un tad nu, mēģināsim operacionālē tos. Vēl trīs um, komentāri par jauniešu nodarbinātību. Te tiek 33,3% e, tiek samazināts finansējums salīdzinot ar 18. gadu, ja es pareizi visu uh, saskatīju. Es domāju, ka tas ir jāizanalizē, lai raudzītu, nu, kurš būs tas līmenis, kur mēs noteiksim savu prasī, savas prasības. Un tad ir nopietnākas problēmas tieši par otro kategoriju. Mēs redzam, ka 19. gada budžeta priekšlikumā Eh, apropriācijas eh, klimatam būs 20,1% no budžeta, 0,1% virs mērķa. Taču, ja veicam aprēķinus par visu periodu no 14. līdz 20. gadam, tad redzam, ka mm, uz visu periodu tas tā nebūs. Tas neatieksies uz visu periodu, tātad būs 20%, 19. gadam, bet mēs neievērojam mērķi sasniegt 20% pilnīgi visa daudzgada finanšu schēmas perioda laikā. Tādēļ jautājums sekojošs vai nav nepieciešams stiprināt budžeta pozīcijas tā, lai mēs varētu sasniegt vai vismaz tuvinātos vispārīgajam mērķim 20% Uh, saistībā apropriācijas klimatam un cīņai par klimata sasilšanu. Trešā kategorija atbalstu Holmejers kundz sacītiem. Mums ir tiešām jāizskata visas vajadzības, jāveic tāda inventarizācija. Te ir trīs aģentūras, kuras darbs ir jāstiprina un tas jādara ātrāk steidzami. Tātad vispirms Frontex ārējās robežas, to kontrole kļūst par visu valstu centrālo jautājumu ar lielu destabilizācijas risku. Otrakārt, EASO lai izveidotu kopīgo patvērumu sistēmu Eiropā un Eiropols. Arī jāstiprina viņu sadarbība tiesību sargājošo iestāžu starpā cīņā pret terorismu. Man ir vēl viens jautājums par trešo kategoriju. Uh, Atgādina, atkārtošu to, ko jau teicu. Tātad 170 uh, miljonu eiro papildus nauda Grieķijai. Es neko neredzu, piemēram, Itālijai, vai arī es kaut ko nepareizi izlasīju. Viņi neko neprasīja. Ā, tad tu esi komisija. Tu pārbaudīji? Holmēras kundze atbild bez mikrofona. Es pārbaudīšu tavu atbildi, Segdeprēkungs. Par ceturto kategoriju neliels komentārs. Mēs prasījām visām institūcijām uh, samazināt par 5% personālu vairāk gadu laikā. Revizijas palātas ziņojums nonāk pie secinājuma visai pārsteidzoša, ka pagaidu darbinieku skaits palielinājies visai ievērojami, kā budžetu saistības atalgojuma jomā ir palielinājušās apmēram par 9%, ja nekļūdos. Te tomēr ir jāspēr soļi atpakaļ, es īsti nezinu, cik atbilstīgi tas ir. Un pēdējais par Turciju. Es uzskatu, grupa uzskata, ka ir svarīgi finansēt visu, kas attiecas uz vienošanos ar Turciju. Tas ir ļoti svarīgs mērķis, lai stabilizētu ne tikai imigrācijas plūsmu, bet lai stabilizētu arī politisko situāciju Eiropā. Par uh, apropriāciju apmēru, par iestāšanos man nu tiešām ir liels jautājums, vai tas ir vajadzīgs. Lūk, priekšsēdē tādi man komentāri. Paldies! Paldies par tiem! Un ir jādas kundze, ir arī dausies prūņēgu. Tarāna kungs zaļo vārdā arī neuzstāsies, neredzu FDD. Pārstāv Kolmel kungs ieradies. Varbūt viņam ir kas sakāms. Par Vjotīkunga ziņojumu. par 12. jūlija trialogu mandātu. Tas būs tāds sagatavošanās uh, etaps, sagaidām arī samierināšana par 19. gadu budžetu. Jo. Nav komentāru labi. Rubikungs. Jā, ja, richtig herzlichen Dank. Den... Paldies Vietikungam. Es domāju, viņš ir pareizi salicis akcentus Mums vajadzētu arī, protams, domāt par atbalstu MVU, lai būtu vairāk nodokļu ieņēmumu, lai būtu pietiekam daudz darba vietu. Tas uh, nāktu par labu arī nodokļu dienestiem un uh, Daudzas programmas noteikti turpmāk kļūst aizvien nozīmīgākas. Eiro jūs pieminēja Monika Holmeiere. Jā, tas ir ļoti svarīgs uh, jautājums un mums vajadzētu tam pievērst vairāk uzmanības un sadarbība nevienmēr notiek tā, kā mēs vēlamies. Ēnijas uh, datu aizsardzības iestāde. Uh, ja viņiem ir jāsadarbojas ar Bērek, varbūt, ka tad arī varētu notikt labāka komunikācija un būtu arī eh, efektīvāks sistēmas. Galu galā jārunā arī par Connecting Europe instrumentu, kas ir tāda taustāmākā papildvērtība mūsu pilsoņiem. Connecting Europe projekts ir tā investīcija programma, kur rodas jaunas darba vietas. Tas noteikti atmaksājas. Viss, kas ir uh, veltīts uh, ražošanai, protams, arī uh, valstī dod jaunus ieņēmumus nodokļu jomā, un tad var tos atkal tālāk izmantot, piemēram, arī solidaritātei un aizsardzībai. Nākamais punkts, kas mūsu ETP grupai ir ļoti svarīgs, proti apvārsnes 2020. Tur ir arī jāiekļauj mūsu galvenie mērķi. Eiropa nedrīkst iepalikt starptautiskās konkurences sacensībā un izpētes fonds tagad jau ir tā zinātnieki saņēmuši Nobela prēmiju Mums noteikti vajadzētu demonstrēt, kas ir svarīgākās parlamenta prioritātes un kas ir svarīgi tieši jauniešiem. Mums, ja mēs domāsim arī vairāk par jauniešu interesēm, noteikti ir, būs tikai ieguvumi. Mēs katrā ziņā vēlamies referentam paust atbalstu. Mums arī ir jābūt spēcīgās pozīcijās, lai varētu vest sarunas ar padomu. Paldies! Merci, monsieur Rubig. Paldies, Rubikungs. Ah, qui ne concerne pas les autres sections. Tāda ir trešā kategorija. Tā neatiec uz citām kategorijām, vai ir vēl kādi komentāri? Neredzu. Manuprāt, šī akvārijas kuģa odiseja. Varbūt ir likusi komisijai un padomēji pārskatīt atsevišķas prioritātes budžetā 2019. gadam. Par jauniešu nodarbinātību. Vērsīšos tagad pie referenta. Varbūt daļu apropriācijas mēs varam novirzīt tādiem struktūrālākiem pasākumiem, skaidri norādot, kā šeit runāja par profesionālo apmācību un apmācību. Tas ir struktūrāli. Tas ļauj ļoti efektīvi, iedarbīgi apkarot, cīnīties pret jauniešu bezdarbu, kas skar uh, daudzas valstis Un te mēs liederīgi varētu izmantot apropriācijas, tieši koncentrēties uz šo struktūrēšanu. Tālāk industriālais fonds aizsardzības uh, jomā. Varbūt šī būtu arī iespēja norādīt, ka, ja tērējam naudu aizsardzībai Eiropas Savienības budžeta apmērā, tad varbūt mēs nacionālajos budžetos varētu veikt ietaupījumu. Ja Eiropas Savienības budžets kļūst lielāks, tad varētu paredzēt samazinājumu nacionālajos budžetos. Tā būtu iespēja arī redzēt, kāda ir Eiropas Savienības pievienotā vērtība. Uzskatu, ka tas ir gana labs arguments, lai palielinātu šo pozitīvo attieksmi, šo entuziasmu pret Eiropu. Nu, lūk. Varbūt tad komisija varētu sniegt tagad savu novērtējumu. Vai akvārijos kūģa Odiseja arī liek domāt par citām vēl izmaiņām budžetā, lūdzu? Paldies priekšsēdētājiem! Nu, tas visiem, es domāju, gan skaidri, ka tiem, kuri, kuri seko šīm sērunām, kā. Ka solidaritātes jautājums Eiropas Savienībā un dalību valstīs migrācijas jomā kļūst aizvien sarežģītāka. Debates ir ļoti intensīvas, līdz šim gan tās nav, piemēram, novedušas pie vienprātības padomē par Dublins regulas pārskatu. Protams, ka šai sakarā Eiropas komisijai pievērsīs visu lielāku uzmanību debašu uh, attīstībai, ja nepieciešams, esam gatavi pielāgot uh, savus priekšlikums reorientēt uh, budžeta līdzekļus. Es nedomāju, ka vēl esam tik tālu tikuši, bet, protams, sekosim ļoti cieši notikuma attīstībai. Vēlos arī pateikties referentam par ļoti konstruktīvu pieeju šajā ziņojumā. Komisija vienmēr ir arī gatava uh, sniegt savu tehnisko palīdzību, sniegt skaidrojumus, kur tas nepieciešams, un noslēgumā priekšsēdētāju praktiska rakstura informācija, uz ko arī ir norādīts uh, ziņotāja ziņojuma projektā par komisijas priekšlikumu grozīt kopīgo noteikumu regulu attiecībā uz jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Tagad ir datums noteikts, kad komisija pieņem šo priekšlikumu. Tas notiks nākamnedēļ, 26. jūnijā. Kas attiecās uz komisijas izvērtējumu par potenciālo pilotu projektu lielo apmēru, lielo skaitu ko ir iesniedzis Eiropas parlaments sākotnējiem izvērtējumam, kā jūs varat iedomāties, tad darbs ir visai liels, pašlaik tas notiek komisijā. Eh, sākotnējais izvērtējums jums tiks eh, sniegs līdz šī mēneša, līdz jūnija beigām. Un noteikti saulaicīgi pirms uh, uh, trialoga. Un visbeidzot, tagad uh, kad ir panākt politiskā vienošanās gan par aizsardzības iniciatīvu, gan par šo solidaritātes vienību, tad o, abu šo politisko vienošanos finansiālai sekas arī tad o, komisija ar budžeta o, grozījumu vēstuli to iekļaus budžetā. Tas visdrīzāk notiks pēc vasaras brīvdienām. Lūk, paldies priekšsēdētājiem. Paldies jums! Noslēgumā ar Jotīkungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties uh, kolēģiem, kuri izteicās. Paldies uh, par viņu komentāriem, ļoti precīzi komentāri, un man arī ļoti liederīgi turpmākajā darbā ja man būtu jāveic izvērtējums, tāds politiskāks un netik tehnisks par to, eh, ko sacīja ievadvārdos. Es domāju, ka nākamnedēļ ar grozījumiem, ko no pol saņemsim no politiskajām grupām, un šķiet termiņš ir rītdien, uh, Tad arī ar uh, atjaunoto ziņojumu versiju, ar kompromisiem, nu es domāju, ka tad Eiropas parlamentam būs ļoti spēcīga, skaidra nostāja ar precīziem mērķiem, precīziem punktiem. Un tad, nu, pēc tam, kā vienmēr, raudzīsim, kas notiks padomē un ar padomi. Uh, par imigrāciju, par ko runāja priekšsēdētājs Holmēras kundze, arī par to runāja citi. Par akvārijus uh, kūģa mm, šo notikumu. Nu, tiešām esam pārsteigti, ka ir jāgaida vienmēr šāda veida noteik, notikumi par laimni traģiski, lai pamodinātu mūsu valstis no miega. Bet, nu, ja akvārijusam ir kaut kas jāiemāc padomē, tad palīdzēsim arī padomē saprast, ja vēlas viņi humanitāro palīdzību un mazāk uh, šo kuģi ierašanos, tad vairāk ir jāinvestē Āfrikā. Lai investētu vairāk Āfrikā, ir budžetā jāparedz vairāk naudas. Lūk, jo pēc tam dalību valstīm ir jāskaidro pilsoņiem situācija, kādēļ uh, kādēļ tiek griezts citur, citās programmās, kādēļ netiek veikts investīcijas un tam līdzīgi jāpaskaidro pilsoņiem, ka šī nauda netiek izmantot vairs, lai veiktu Eiropā investīcijas, bet investīcijas Āfrikā. Nu, lūk, es ceru, ka padomē arī nonāksim pie sāprātīgas nostājas. Arī Itālija šeit tika minēta. Es par to nerunājuši, protams, te ir interešu konflikts, bet es būtu gribējis, lai būtu parlamentārieši citi, kas pārstāv Itāliju, bet mums ir šeit nepieciešama palīdzība. Protams, ka mums ir jāprasa palīdzība, un tas ir jādara deputātiem, kas pārstāv man valsti. Visbeidzot, par specifiskajiem punktiem, par interrail, uh, apvērsni 2020 un tam līdzīgi. Gaidīšu jūsu grozījumus, iekļausim arī to, tos. Uh, Rubikungs, es arī jā, gribētu lai Eiropa pieņemtu šo pēdējo budžetu mūsu sasaukumā un lai tas vairāk tiktu vērsts uz jaunajo, jauno cilvēku paudzi, lai jauniešiem būtu ļoti skaidrs orient, orientācijas atbalsts. Komitejā būs daudz jāstrādā, arī Eiropas parlamentā būs daudz jāstrādā. Daudz strādāsim ar padomi arī samierināšanas procesā. Uh, Mums visiem ir jāstrādā arī ar mūsu valdībām un mūsu valstīm, lai šīs pašas valstis ierastos ar, uh, uz padomi ar jau daudz mīkstākām nostājām. Nu, lūk. Un visbeidzot, jāpaldies. Un arī solidaritāti izsaka tulkiem, kuri arī pašlaik atrodas tādā um, satraukuma un streika periodā. Paldies! Paldies referentam! par daudzsološiem vārdiem, kas iepriecinās Eiropu. Ayant dit cela, les amendements sur euh, le projet de rapport de M. Vieux. Par Vjotīkungu ziņojumu grozījumu ir jāiesniedz līdz šī vakara pulkstens 18. Mēs tad budžeta komitejā par to balsosim 28. jūnijā nākamnedēļ. Ayant dit cela, je pense que nous pouvons suspendre nos travaux. Tādējādi uzskaitu, ka esam noslēguši darbu krietni pirms 12.30, pateicoties tulkiem par līdzdalību un arī paužot vēlmi, ka arī sarunas var tik noslēgtas. Tātad, ja neviens vairs nevēlas izteikties, tad sēdi beidzam, atsākam to 14.30.